Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, darbie kolēģi, vēlos atklāt mūsu ārlietu komitejas pēcpusdienas sanāksmi. Zālē ir ļoti daudz cilvēku, ir izrādīta ļoti liela interese mūsu viesiem, un tas tiešām ir īpašs gods man mūsu komitejas vārdā sveikt Serbijas premjerministri Annas Branabičs kundzi, dargo Annu, sveicu, labdien, ir jauki tevi šeit redzēt, tāpat arī vēlos sveikt Eiropas integrācijas lietu ministri, Jadranks Joksimovičs kundzi, kas regulāri apmeklē Briseli, un arī Serbijas vēstniece Eiropas Savienībā Annas Krustanovičs kundzi. Sirsnīgi sveicu jūs! Uh, Es redzu, ka Serbija ļoti labi ievēro dzimumu līdztiesību. Ir jauka redzēt, ka mums ir pilnīga sieviešu delegācija. Tāpat arī vēlos sveikt un esmu informēts par to, ka mums ir Vojvodinas uh, eh, asemblējas prezidents Istvāns Pascaurkungs, ka arī Vojvodinas eh, valdības uh, prezidents Igor Miroviča kungs, viņš arī ir mūsu vidū lieliski. Tāpat arī vēlos sveikt mūsu Eiropas Savienības vēstnieku Belgrabā, Belgradās Semi Fabrici. Premjerministra kundze, jūs redzat, ka interesi ir augsta par jūsu vizītu un valsti. Tādēļ pāris komentāru sākumā no manas puses, ne tikai kā šīs komitejas priekšsēdētāji, bet arī ziņotāji par jūsu valsti. Jūs vadat uh, Serbijas valdība jau no kopš jūnija piedāvāt jaunu ambiciozu modernizācijas uh, darba kārtību, kas balstās uz digitalizāciju, inovāciju un izglītību. Jūs mums apsolat uzlabot fiskālo konsultāciju un uzņēmējdarbības vīdi pakāpeniski cīnoties pret korupciju un organizēto noziedzību. Tāpat arī uzsverat strateģisko jūsu valsts orientāciju Eiropas Savienības virzienā, nodrošinot labas kaimiņa attiecības un samierināšanos. Turklāt Eirobasket fināla laikā jūs un Slovēņu premjerministrs Miro Cerarkungs eh, demonstrējāt, kā var atbalstīt godīgu spēli un izrādīt patriotismu bez nacionālisma. Premjerministri, veiksmīga Serbijas un visa eh, Rietumu Balkānu reģiona integrācija pieprasa daudz laiku un pūliņu, taču uh, pēc tam rezultāts ir tā vērts un uh, Es ceru, ka kolēģi varēs jūs dēvēt par jaunajām dalību valstīm. Es eh, vēlos redzēt, kā ir jūsu plāni attiecībā uz Rietumu Balkanu reģionu attīstību, uh, attiecībās demokrātijas veicināšanu, preses brīvības veicināšanu, kā jūs aplūkojat nevalstisko organizāciju sektoru attīstību savā valstī? Šie varētu būt daži no aspektiem, ko vēlamies dzirdēt no jums. Un, protams, izmantosim jebkuru iespēju, lai uzsāktu patiesu dialogu starp Belgradu un Prištinu. Darko Anna savos ievadvārdos Serbu parlamentā uh, Jūs uh, minējāt, ka vēlties īstenot līdzsvarotu politiku un kā tas uh, ir saskaņojums ar Eiropas Savienības politikām. Un tagad bez liekas kavēšanās došu vārdu jums, ar prieku gaidam viedokļu apmaiņu un vēlāk došu iespēju arī kolēģiem komentēt uh, jūs teikto, uzdot kāds jautājums vārds jums. Thank you very much. Paldies, Dēvid! Dārgie ārlietu komitejas locekļi, man ir liels gods un prieks šodien runāt eh, jūsu komitejā. Un Serbijā jaunā valdība tika izveidota pirms aptuveni simts dienām. Un Es īstenībā vēlējos, lai mana pirmā ārzem vizīte būtu tieši uz Brīseli, un tas būtu arī tāds ļoti simbolisks signāls tam, uh, kurp mēs dodamies, kāda ir mūsu virzība. Gribēju pateikties vēstniecībai, visiem kolēģiem un arī visiem jums, kas um, atviegloja tīri organizatorisko darbu. Man ir liels prieks šodien uzstāties ārlietu komitejā, runāt par uh, to Serbiju, kādu es vēlos redzēt nākotnē. Un uh, es arī uh, oktobrī, 14. oktobrī uh, uh, uzstāšos Serbu parlamentā un esmu patiešām gandarīta ar paveikto. Mēs pirmo trīs mēnešu laikā esam paveikuši patiešām daudz. Uh, Mēs uh, darbu sākām visai tādos uh, sarežģītos apstākļos, bija arī streiki valstī, bet tad, kad mēs to atrisinājām, kad mēs pierādījām, ka visa valdība ir gatava strādāt kā viena komanda, un tā arī bija viena no manām prioritātēm būt saliedētiem, tad mēs varējām tomēr daudz ko panākt. Mēs uh, vēlamies šo Eiropas perspektīvu sasniegt pēc iespējas ātrāk, bet, eh, protams, pirms tam ir jā, jāievieš reformas, jo reformas eh, mēs neuzstām par pašmērķi iestātos Eiropas Savienībā, mēs vēlamies arī Serbiju padarīt par uh, labāku vietu, kur dzīvot. Tad, kad mēs vienojāmies ar streikotājiem, mēs varējām turpināt uh, labo darbu, uh, ko bija veicis iepriekšējais kabinets, gāju, turpināju iet sava priekšgājēja Vučiča kunga pēdās un varētu teikt, ka pirmās simts dienas jaunajā valdībā ir aizritējušas veiksmīgi. Kāds ir mūsu strateģiskās prioritātes? un kā es tās uzlūkoju. Tad, kad jūs kļūstat par premjerministru, jūs atrodaties situācijā, kad jums ir jārisina uh, krīzes cita pēc citas, un jums nav pat tā īsti laika apsēsties un apdomāt to visu. Ir jābūt tādai strateģiskai, plašai vīzijai, ātri jāizvirza prioritātes, un tagad jūs iepazīstināšu ar savu redzējumu. Kā Dēvids teica, mana galvenā vai nākamā prioritātais, pirmās prioritātes ir digitalizācija un otra prioritāte ir uh, izglītība. Un ja es, piemēram, Serbiju salīdzinu ar ēku, ar māju, tad digitalizācija ir ēkas pamati kopā ar izglītību. Iepriekšējā valdība ir paveikusi ārkārtīgi daudz, lai Serbija varētu pieveikt eh, bankrotu. Pirms gada mēs eh, patiešām atrodāmies par matu tiesu no bankrota, un iepriekšējā eh, valdība izdarīja ļoti daudz, lai aizstūrētu Titāniku prom no aizberga tēlaini runājot. Uh, un mūsu jaunā valdība tagad var darboties uz šādiem jau stabilizētiem pamatiem, garantējot uh, izaugsmu un attīstību. Jā, fiskālās konsolidācijas pasākumi mums nebija jāievieš, jo tos jau uh, ievies iepriekšējā valdība. Tie gan nebija paši populārākie, bet es tagad varu pievērsties citām prioritātēm, lai varētu veicināt ilgspējīgu dinamisku izaugsmi, un to var panākt tikai, ja ir izglītotāki cilvēki, labāk izglītoti cilvēki, un ja tiek arī īstenota digitalizācijas programma. Runājot par digitalizāciju, Serbijai šajā jomā ir milzīgs potenciāls. Ko manās acīs uh, nozīmē digitalizācija? Informācijas tehnoloģija izmantošanu citās nozarēs, celtniecībā, veselības aprūpē, lauksaimniecībā, izpētē, attīstībā, visās šajās disciplīnās. Uh, Protams, arī radošajā jomā ir milzīgs potenciāls video spēļu, izstrāda un tam līdzīgi. Un Serbijā ir daudz mazo un vidējo uzņēmumu, kas pēdējo 5-6 gadu laikā ir bijuši ļoti aktīvi. Uh, apgūstot šo potenciālu, un IT e, uh, izaugsme katru gadu ir mēram 10%. Tā ir nozara, kas attīstās pie mums visātrāk. Programmu izstrāde pat ir sasniegus 20% atzīmi. Tie ir jaunu uzņēmumi, eh, novatoriski uzņēmumi, MVU pārsvarā, kas eh, strādā informācijas tehnoloģiju jomā ja tas notika eh, bez tādas tiešas valdības palīdzības, tad es sev uzdevu jautājumu, kas tad notiktu, ja valdība vēl nāktu palīgā ar resursēriem, lai veidotu šo ēku, ar ko salīdzinu Serbiju, vēl stabilāku. Un, protams, ir jāturpina celt uz pamatiem, un uz pamatiem mēs liekam pīlārus. Es gribu pieminēt trīs galvenos pīlārus, kas mums ir uh, jālej, lai varētu pievienoties Eiropas eh, tautu saimē pēc iespējas ātrāk. Pirmais pīlārs ir ekonomiskā attīstība un makroekonomiskā stabilitāte. Otrs pīlārs eh, - valsts sektora administrācijas reforma un trešais - tiesiskums. Mums ir māja ar pamatiem, uz, kuras, eh, uz kuriem stāv trīs pīlāri. Uh, Mēs īstenībā esam visvairāk paveikuši līdz šim tieši pirmā pīlāra labā, runājot par ekonomisko attīstību un makroekonomisko stabilitāti. Pirms trim gadiem mēs bijām par māta tiesu no bankrota. Iepriekšējā valdība īstenoja ļoti nepopulārus fiskālās konsolidācijas eh, pasākums un programmas. Arī, protams, valsts izdevumi tika ļoti lielā mērā samazināti. Tagad valsts sektorā strādā par 40 tūkstošiem mazāk ierēģņu salīdzinājumā ar situāciju pirms trim gadiem. Algas tika samazināts par 10%, tāpat arī pensijas nācās samazināt. Mums tāpat nācās mēģināt ieviest ļoti striktus budžeta noteikumus uh, vietējām pašpārvaldēm, pašvaldībām, kā arī ierobežot izdevumus infrastruktūras produktu jomā. Mēs mēģinājām to visu darīt ļoti mērtiecīgi, lai tomēr uzsāktos projektus pirms taupības laika uh, varētu pabeigt. Mēs tā tad kādreiz bija tā tendence visu uh, sākt vienlaicīgi simtiem jaunu projektu un neko tā īsti līdz galam nenovest, bet nē, mēs bijām šoreiz ļoti mērtiecīgi un uh, gribējām pabeigt visus projektus, kas bija uzsākti. Un tādējādi Serbijā ir panākta makroekonomiskā stabilitāte, fiskālā konsolidācija. Un es esmu mantojusi tādu valdību, kam ir labāks budžets nekā eh, pēdējo desmit gadu laikā. 2016. gads bija pirmais gads, kad mums bija pārpalikums budžetā. Primārais pārpalikums, primārais fiskālais pārpalikums un beidzot arī valsts parāds. Tā trajektorija gāja uz leju, tas sāka kristies, Un pagājuši gadu parāds bija 73% no IKP, tagad tie ir 65%. Līdz ar to trajektorija ir ar, uh, joprojām turpin virzīties uz leju. Un uh, tas bija tieši tas uh, pamatīgākais pīlārs, pie kura strādājam visaktīvāk. Uh, Veicām arī diezgan daudz administratīvā sektora uh, reformu un pateicoties arī ES uh, atbalstam, tika parakstīts uh, līgums par 80 miljoniem eiro, bet mums ir ļoti daudz valsts sektora, valsts pārvaldē ievrēģņu un mēs uzsākām arī E pārvaldes uh, procedūru ieviešanu lai šāda e-valdība varētu tikt īstenota, ir, protams, jārūpējas par caurskatāmību. Otrām kārtām ir jābūt atklātībai un eh, paredzamībai. Administrācijai ir jādarbojas paredzamā, prognozējumā veidā. Ja jūs esat pilsonis, jums ir jāzina, ka, ko no jums pieprasa. Un trešā prioritāte ir cīņa pret korupciju, jo ja jūs samazināt birokrātiju, tad jūs arī automātiski cīnāties pret korupciju. Protams, mums ir ārkārtīgi daudz vēl jāveic. Trešais pīlārs ir tiesiskums. Pirmām kārtām eh, mums bija darba pilnas rokas, lai eh, panāktu fiskālo konsolidāciju, un tagad mēs ar pilnu apņēmību ķersimies tieši pie šī tiesiskuma pīlāra. 23. un 23. un 24. nodaļa ES integrācijai arī ir ļoti svarīga, un tas attiecas tieši uz tiesiskumu. Un no kā tad ir veidots šīs mājas jumts? Tā ir reģionālā stabilitāte, Un otra jumta puse ir Eiropas integrācija. Reģionālā stabilitāte ir ļoti svarīga, kaut vai tikai egoistisku iemeslu pēc, ja tā var teikt. Pēdējo trīs gadu laikā mēs esam izdarījuši ļoti daudz, lai mūsu valsts kļūtu patiešām ekonomiski stabila tagad mēs varam baudīt eh, šī grūtā darba augļus, bet mēs nevaram šos augļus baudīt, ja reģions ir nestabils. Serbija reģionā ir lielākā valsts, tomēr mūsu tirgus ir visai maz, tādēļ arī jebkura uh, reģionālā Nestabilitāte nelabvēlīgi atsauksies arī uz mums, ja būs kādi konflikti, nedrošība, tad eh, investori nevēlēsies ieguldīt Serbijā. Un Komercbankas, eh, piemēram, eh, arī starptautiskās bankas, Pasaules banka, SVF, EIB investēs kaut kur citur, un arī aizdevumi būs uz augstākām procentu likmēm. Uh, tas mums tātad izmaksās dārgāk, un tas izmaksās dārgāk mūsu MVU. Tādēļ reģionālā stabilitāte mums ir izšķirīgi svarīga, un tā ir viena no mūsu prioritātēm. Berlīnas process, es uzskatu, ir viens no galvenajiem reģionālās stabilitātes dzinuļiem, un mēs esam gatavi to pilnībā īstenot. Un, protams, visām pāri tiek uh, klāta šī Eiropas integrācija. Uh, kā jumta uh, pēdējā sastāvdaļa. Tad, kad es uh, uzsāku savu darbu jaunajā valdībā, savā runā es uh, pirmām kārtām minēju, ka mēs vēlamies būt ES dalība valsts, ka mums ir jāpievēršas Eiropas integrācijai. Mēs vēlamies būt ES nācijas saimē. Pēdējo trīs gadu laikā valdība manās acīs, no viens no labākajiem darbiem, ko tā paveic manās acīs pēdējo trīs gadu laikā. Vučiča kungs toreiz bija premjers, Toreiz viņi popularizēja, daudzināja Eiropas Savienības integrāciju ļoti labā veidā. Ne jau tā kā populisti būtu jau vienkārši teikt, mēs stāsimies Eiropas Savienībā, jo tur ir tie lielie naudas podi, pie kuriem tad varēsim tikt. Nē, viņi nekad tā neteica. Valdība teica, ka pirmām kārtām reformas ir nepieciešams mums pašiem, tās ir mums, mūsu labā. Un šīs reformas, kas eh, bruģēs mūsu ceļu uz Eiropas Savienību, ekonomiskā stabilitāte, valsts pārvaldes reforma, cīņa pret korupciju, tiesiskums, eh, efektīvāka tiesu sistēma. Tas viss pirmām kārtām nāks par labu tieši mums pašiem, iedzīvotājiem, uzņēmumiem. Šie mērķi mums uh, ir svarīgi un tie ir uh, saskaņoti. Ja mēs paši nebūsim pietiekami uh, veiksmīgi, ja mēs neradīsim jaunas darba vietas un uh, mēs iestāsimies Eiropas Savienībā, nu te jau arī nebūs, uh, teiksim, tāds pienu upes ar ķīseļu krastiem, kur uh, viss notiks un mums piedāvās darbu un pašiem nekas nebūs jādara. Mēs vēlamies iestāties Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešams atbalsts. Mēs vēlamies arī uh, sniegt savu ieguldījumu, un tad, kad Eiropas Savienība būs gatava atvērt savas durvis jaunām dalību valstīm, tad jūs varēsiet reiķināties ar vēl vienu uh, saimes locekli, kas uh, strādās ar jums kopā, jo mēs esam gatavi to darīt. Uh, virzībā uz nākotni. Paldies! Thank you, Prime Minister. Paldies, premjerministrs kundze. Kolēģi, tagad mums ir laiks viedokļu apmaiņai līdz pulksten četriem, jo pēc tam mums būs sagatavošanās prefak, un premjerministrei ir citi pienākumi. Pirmais runātājs, protams, Edvard Kukan kungs, kurš vada delegāciju Eiropas Savienības Serbijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šo izrādīto godu. Cienītā premjerministras kundze, sveicu jūs mūsu ārlietu komitejas sanāksmē. Uh, Mēs jūs gaidījām ar lielām gaidām un ziņas par to, ka esat uh, iecelt premjerministrs amatā. Šeit Briselē bija tik uztverta ļoti pozitīvi. Mēs no jums gaidām rezultātus un uh, centīsimies ļoti pozitīvā veidā sastrādāties un palīdzēt, kā vien to varēsim. Uzklausot jūs, uh, vēlos pieminēt to, ka augsti novērtēju jūsu realistisko un pragmatisko pieeju. Klausoties jūsu prezentāciju, man apmierināja tas, ka jūs minējāt to, ka Eiropas Savienības integrācija ir prioritāte Serbijai. To mums dzirdēt ir ārkārtīgi būtiski. Eiropas parlaments ir atbalstījis integrācijas procesu jūsu reģionā. Mums ir laba, labas sadarbības un attiecību vēsture ar Serbiju. Vēl nesen mums bija laba tikšanās ar Skukšķinas pārstāvjiem, un diskusijas notika ļoti pozitīvā atmosfērā. Lai gan Serbija progresē, taču ir būtiski koncentrēties uz dažu reformu kvalitāti, piemēram, tādās būtiskās jomās kā tiesiskums, kā arī cīņā pret korupciju, cīņā par uh, pilsoņu tiesībām un brīvībām. Dažreiz mūs uh, uztrauc situācija ar preses brīvību se Serbijā. 23. sadaļa, tā ir būtiska sadaļa integrācijai. Es saprotu, ka šeit nepieciešama konstitucionāls izmaiņas, un mēs ceram, ka valdība būs gatava sastrādāties ar parlamentu pie šī sarežģītā jautājuma. Novēlējam jums visu labāko turpmākajā darbā un varat uh, paļauties uz jūsu draugiem Eiropas parlamentā. Un mēs noteikti spēcināsim jūsu ambīcijas kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti. Paldies un paldies priekšsēdētāji kungs. Paldies, Edvard. Kolēģi, rekord uh, liels uh, runāt pieteikšos skaits - 14 cilvēki. Katram jādod iespēja, jāuzdod jautājumi, taču mums ir jādod iespēja arī premjerministrei sniegt atbildes. Tādēļ es ieteiktu 15 minūtes 14 jautājumiem komentāriem. Viena minūte katram. Kristians Preda, ETP. Paldies, priekšstādāja kungs, premjerministras kundze. Esiet laipni sveikta. Un daudz veiksmes. Vēl pāris sekundes. Tātad vēlreiz sveicu jūs un vēl veiksmi jūsu darbā. Paldies par jūsu ievadvārdiem. Mūsu tautas partijas grupa atbalsta visus centienus Serbijā, Serbijā virzienā uz un arī atbalstot visas brīvības un tiesiskuma valsti. Šai izpratnē gribu uzdot trīs jautājumus. Es jau uh, dokumentos redzēju, ka uh, ceļš uz Eiropu ir kā maratons. Un jums ir ļoti publisks viedoklis. Un ko jūs varētu teikt par Krieviju? Ir teikts, ka Krievija ir viena no lielākajiem Serbijas draugiem, bet kā jūs spēsiet pievarēt šo maratonu un kāds būs jūsu ceļš? Otrs jautājums parlaments uh, un likums, uh, kas ir pieņemts, uh, sastais punkts runā par minoritāšu tiesībām. Tādēļ jautājums, kāds ir jūsu vērtējums par rumāņu minoritāti jūsu valstī? Un trešais jautājums par Nasar Oridž. Man liekas, ka tas rada nedaudz spriedzes ar kaimiņiem. Paldies! Paldies, Kristian Predskungs. Tagad no sociālākajiem Sociāldemokrātiem Pricels kungs. Gospođo premjerko, doista mi je drago što ste danas ovdje na sjednici AFETA i doista želim vam... Paldies. Un paldies, ka ieradāties šeit AFET komitejā. Tiešām vēl jums veiksmi jūsu darbā. Varbūt kā atkārtošu to, ko arī Predas kungs jau teica. Pētījumi rāda, ka pilsoņi nepietiekami uh, uzticas. Viņi domā, ka Ķīna un Krievija ir labāka partneri ja, eh, Serbijai nekā a, eh, Eiropas Savienība. Varbūt, ka jūs varētu paskaidrot a, eh, šos a, rezultātus. Un attiecībā uz a, aptaujiem divas trešdaļas no aptaujātajiem domā, ka nav a, ka ir jāatsakās no ceļa uz Eiropu, ja tas kaitē attiecībām ar Krieviju. Nu, kā tad šo valdības labo stratēģiju iestāties Eiropas Savienībā, varētu uh, saskaņot ar šīm vēlmēm. Vai jums ir kāda atbilde par uh, šo situāciju? Jūs uh, nesen sākās strādāt un viss sarežģītākās uh, sadaļas uh, vēl uh, ir uh, jums uh, priekšā sarunās. Tātad kāda uh, būtu jūsu, uh, jūsu uh, nostāja? Atvainojiet, kolēģis, runātājs saraksts ir noslēgts. Čāls Stenoks, EKR lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji sirsnīgi sveicu Branovičs kundzi, premjerministra samatā. Esmu ar jums ticies pirms pāris uh, gadiem arī jums iepriekšējā amatā. Un es tiešām esmu ļoti lepns un priecājos, ka jūs tagad vadat uh, ļoti būtisku valsti Rietumu Balkānu reģionā. Man rada bāžas fakts, ka tā kā esmu Melnkalnes uh, referents, tad uh, tiešām ļoti interesējos par jūsu reģionu un jūsu tuvo kaimiņu. Tātad Melnkalna pievienojās sankciju paketē pret uh, Krieviju saistībā ar Krīmas aneksiju, taču jūsu valsts to nedarīja, un dažreiz jūs pat dodaties tālāk, jūs īstenojat kopīgas militāras uh, operācijas, un, manuprāt, tas uh, sniedz nepareizus signālus attiecībā uz jūsu uh, vēlmēm pievienoties um, NATO un, un citur. Protams, apsveicu reformu paketi, kur jūs valdība vēlas īstenot, un reģionālā integrācija ir ārkārtīgi būtiska Rietumu Balkānos, bet noslēgumā esmu no apvienotās karalists un priecājos un ceru, ka nākotnē viss Rietumu Balkāns uh, atradīsies um, Eiropas Savienībā un neatradīsies nepareizajā vēstures pusē, kā mana valsts, kas izvēlējās Brexit, tādēļ nesakojot mūsu piemēram. Paldies, Čārs! No Aldes Ivo Vaigla kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Premjerministrs kundze, jūs pieminējat pāris ļoti būtiskas domas par kopīgām interesēm Rietu un Balkānu valstu vidū. Vēlos uzsvērt to, ko jūs minējāt Proti, ka jums ir jāsadarbojas kopā, lai varat prezentēt sevi kā uzticamas, stabilas Eiropas daļas. Tas palielinātu iespējas katrai no šīm valstīm pievienoties Eiropas Savienībai. Vēlos paust arī savas bažas par dažām nesakritībām jūsu politikā. Viens punkts attiecas uz Krieviju un otrs uz Kosovu. Uh, taču nedomāju, ka saņemšu īsas atbildes par šiem jautājumiem. Un pēdējais jautājums, kā jūs kā premjerministra tiekat galā ar demografisko pārmaiņu problēmu? Jūs pieminējāt, ka samazinājāt pensijas, nu tā ir katastrofa veciem cilvēkiem. Paldies, paldies, Ivo. Igors Šaltis no Zaļajiem nākamais runātājs. Paldies par doto vārdu. Cica, eh, dobrodošļi v Europskom parlamentu. Uh, Jā, es sveicu jūs, premjerministrs Konze, Eiropas parlamentā. Es esmu ļoti iepriecināts, ka jūsu pirmā vizīte ir šeit Briselē, un tas ir signāls arī, uz kurien Serpija vēlas doties nākotnē. Protams, ka mēs visi vēlamies, lai Serbija pēc iespējas ātri būtu šīs lielās saimas um, daļa. Taču ir vēl atsevišķi jautājumi un arī daudz, ko ir iespējams uzlabot. Es domāju, ka tas ir um, ļoti labi, ka jūs uh, kā prioritātes esat nospraudusi izglītību un uh, informācijas tehnoloģijas. Tā ir laba bāze nākotnē Nozīmīgi ir arī pieminēt reģionālo stabilitāti attiecības ar kaimiņiem, ar Kosovu, jāievēro arī dialoga iespējas un arī līgumu, noslēgto līgumu ievērošana ir nozīmīga. Tad ir jautājums, kādas ir jūsu attiecības, respektīvi viena no nozīmīgām prioritātēm jūsu valdībai, vai tā ir saistīta arī ar vidu, un ar to, es domāju, arī atbilstošo enerģijas politiku. Paldies! Tagad Burgēzes kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, es esmu Itālijas deputāts. Manā uzmanības lokā, protams, ir arī labas kaimiņa attiecības ar Serbiju. Tas izriet no vēsturiskiem iemesliem. Es domāju, ka mūsu valsts ir ļoti līdzīgas. Ja jūs dodaties uz Belgradu un Milānu, tad, nu, protams, ka jūties ļoti labi un mājās, ne tikai politiski, bet arī kultūras ziņā. Es tā ļoti atturīgi vēlētos atgādināt vēl kādu lietu. Ja jūs tuvinaties Eiropas Savienībai, tad es gribētu lūgt saglabāt valodas suverenitāti Tas ir sasīts ar diezgan lielu spiedienu. Spiediens uh, ir arī no parlamenta un brīvība balstās uz uh, valodas suverenitāti. Lūdzu, uh, padomājiet ļoti pamatīgi pirms atsakaties no tās. Paldies! Epitidēvs kungs tagad. Paldies, priekšsēdētājs kungs. Priekšsēdētājs kungs. Es gribētu teikt vissirsnīgākos vārdus premjerministra kundzei un vēlēt visu labu veicot šo ļoti sarežģīto uzdevumu un jā, veicinot integrāciju Eiropas Savienībā. Gribu uzdot jautājumu. Skatoties par. Skatoties un runājot par perspektīvām. Un runājot arī par atbildību. Prezidents eh, Erdogans eh, arī plāno viesoties eh, Sērbijā, viņu pavada liela ekonomikas delegācija. Un kāda ir jūsu nostāja? Jo katru reizi, kad Turcijas pārstāvji dodas uz kādu valsti, tad tas ir saistīts arī ar plašām ekonomikas interesēm. Un kā jūs vērtējat šo vizīti? Uh, un tās iespējamo ietekmu uz politiku. Ja ću vas pitat na hrvatskom, gospođo predsjednice vlade. Es uzdošu jautājumu horvātu valodā. Premjerministras kundze, jūs e, ievadvārdos e, runājāt par ekonomiku un e, runājāt par pamatiem, uz kuriem balst, vēlētos veidot jauno Serbiju. Jūs nerunājat par attiecībām starp Serbiju un Krieviju ir redzams, ka ir, tam ir šim jautājumam liela ietekma attiecībā uz uh, pilsoņu uh, viedokli par integrāciju Eiropas Savienībā. Un tāpat arī runājot par Kosovu. Jūs runājat par sta stabilitāti reģionā un par to, ka tas ir uh, pamats, lai investīcijas uh, plūstu. Tādēļ gribu uzdot jautājumu, vai jūs turpināsiet bloķēt starptautisko organizāciju iekļūšanu Kosovā, jo tad tā ir ļoti skaidra zīme, ka vēlties nestabilitāti. Un tātad pāris vārdi no jūsu puses par Kosovu un Krieviju. Paldies, Mudī kundze. Paldies un sveicu tiešām šo sieviešu pārpilnību mūsu viesu vidū. Tiešām sirsnīgi sveicu. Tas, ko jūs minējāt par Eiropas Savienības integrāciju, tas ir būtiski paša Serbijas labā. Tas tiešām ir svarīgi, taču gribu uzdot jautājumu. Piemēram, sodīti kara noziedznieki, kas uh, piedalās valsts eh, svinībās un dažādās ceremonijās. Jūs zinat, ka mūsu parlamentam bijusi vesela virkne rezolūciju saistībā ar Serbiju. Notiek negatīvas kampaņas pret pētnieciskajiem žurnālistiem, tādēļ, ka šie žurnālisti izpēta zināmas jautājumus Tāpat arī jaunais ombuds, kas aizsargā pilsoņus un ka tiek iecelta persona bez cilvēktiesību pieredzes. Un noslēgumā kādus eh, šķēršus jūs saskatāt saistībā ar Bulgārijas, Serbijas gāzes interkonektoriem? Next is Mr. Jak Paldies, nākamais Jakobčič kungs no Aldis lūdzu. Čestitam na od... Paldies! Gribēju jūs sveikt uh, ar pirmajām simts dienām valdības priekšgalā. Un es lūgtu, lai jūs tikpat entuziastiski runātu arī par uh, mazākumu tautību tiesībām. Tas ir ļoti svarīgi. Jūs arī pieminējāt reģionālo stabilitāti. Gribēju vaicāt Vai kāds varētu pateikt Dodika kungam, ka Bāņa Luka un uh, Belgrada ir vienā zemē, vienā valstī? Nu, pasakiet viņam, ka pietiek vienreiz tā runāt, jo tas patiešām lej vēl ūdeni uz populistu dzirnavām. Paldies! Thank you, and now, Miss. Paldies, Safkā kundze. Tam, gospođo premijerko na uspješnih 100 dana vaše, vašeg upravljanja Srbijom. I... Paldies! Sveicu jūs ar pirmajiem panākumiem darbā un gribēju uzdot arī jautājumu par reģionālo stabilitāti. Atsaucoties arī uz Prēdas kunga teikto, kas ir mūsu referents. Serbijai ir jāspēlē konstruktīva loma, ir jāsadarbojas ar Horvātiju, lai atrastu risinājumu Bosnijas Hercegovinas jautājumā, jo tur ir arī sarežģījumi ņemot vērā vēlēšanu likums. Ko tad varētu darīt, lai šī valsts arī atrastu savu ceļu? Uh, uz Eiropas Savienību, jo bez stabils Bosnijas Hercegovinas nebūs arī stabils Serbijas un stabils Eiropas Savienības. Es gribēju pavaicāt, uh, ko jūs par to domājat, un vajadzētu arī rast risinājums. Paldies! Paldies, uh, Bostināru kungs, sociāldemokrāti. Paldies, priekšsēdētāji, premjerministrs kundze Anna Brnabiča. Ceru, ka pareizi izrunāju. Tiešām prieks, ka jūs esat ieradusies un sākšu no sākuma kā romānis es nevaru palaist garām šādu iespēju. Un kā sociālists vēlos jums apstiprināt to, ka mūsu grupa ļoti atbalsta rietumu Balkānu paplašināšanos. Sākumā vēlos pieminēt starptautisko kontekstu. Rietumu Balkānu reģions. Reģionā ir iesaistīta ne tikai Eiropas Savienība, bet arī citi kas uh, dažreiz uh, sekot citādākai programmai nekā mēs. Aktuālākā attīstība ļoti atbalsta jūs prezidenta Vučiča kunga dalību Vārnā, kur notika tikšanās ar Bulgāru, Rumāņu un Grieķu ministriem, premjerministriem. Tas pirmo reizi parādīja tiešām reālu apņemšanos īstenot uh, pievien paplašināšanos procesu. Uh, Jautājums. Vai Serbijas valdība ir gatava apsvērt jūsu ārlietu politikas saskaņošanu ar Eiropas Savienības ārlietu un drošības politiku? Ja tas tā ir, tad jūs sas... no mums saņemsiet tikai un vienīgi atbalstu. Paldies, premjerministrs kundze. Paldies, un tagad no Aldes Zamīvoviča kungs. Thank you very much, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos uh, veltīt vislabākos vēlējumus uh, Serbijai, uh, īstenot savas ambīcijas pievienojoties Eiropas Savienībai. Manuprāt, jūs uh, veicas tīri labi. Man ir jautājums attiecībā uz reģionālo stabilitāti. Ko jūsu valsts var paveikt, lai samazinātu Bosnijā valdošo separātistu tendenci un lai nodrošinātu stabilitāti Bosnijā? Stabilitāti, kas ir nepieciešama gan Serbijai, gan Bosnijai, gan uh, Eiropas Savienības kopīgajām interesēm. Liels paldies! Paldies! Un noslēdzošie trīs runātāji Mihēls Gālers lūdzu. Minister, well... Paldies, priekšsēdētāji, arī no manas puses sveicu jūs šeit. Mans jautājums. Vai jūs prāt eh, ceļš uz Eiropas Savienību ir neatgriežams, vai ir kādi, kas iebilst, piemēram, pareizticīgo baznīca, vai tā ir devusi savu svētību šim ceļam? Uh, vai ir kādas struktūras, kas atklāti vai slēgti atbalsta Dodiku, īpaši šī vēlme pēc otrā referenduma par neatkarību un par Bosniju Hercegovinu, vai jūsu valdība oficiāli argumentē pret šādu soli? Un vai jūs uzskatāt Horvātiju kā vienu no jūsu privileģētajiem partneriem ceļā uz Eiropas Savienību, jo jums ir līdzīga valoda, jūs varat iepazīties ar visiem dokumentiem, ar kuriem uh, tai vajadzēja iepazīties. Un iespējams tā ir, ir nepieciešams vēl samierināšanās process, kuram vajadzēja notikt pēc notikušā. Paldies, Mihail Gāler kungs, un noslēgumā no Slovenijas Alois Peterle. Paldies, David! Paldies, ka jūs beidzot uh, pieminējāt ļoti jauku Eirobasket finālu. To atbalstīja Serbu uzņēmums uh, Slovēņiem un uh, atkal otrādi bija cits uzņēmums. Tātad, nu, lieliska sadarbība. Premjerministrs kundze, sirsnīgi sveicu jūs, paldies par jūsu ļoti skaidri un realistiski paustajiem vārdiem un apsveicu par jūsu pirmajām simts dienām amatā. Priecājos, uh, ka vēlties proeiropeiski un progresīvi darboties Jūs pieminējāt makroekonomisko un tiesiskumu. Ja tiesiskums nedarbojas, tad nevaram izstrādāt patiesu sociālā tirgus ekonomiku. Piekrītu jums attiecībā uz reģionālo stabilitāti. Un ir tāds papildu jautājums jau citu minētājiem, ko jūs paredzat darīt šajā ziņā? Īpaši attiecībā uz Bosniju, Hercegovinu un Kosovu. Noslēgumā vēlos paust savu pārliecību par to, ka Serbija nav tālu no jaunu sadaļu atvēršanas un vēl jums visu to labāko. Un noslēgumā es runātājs ir aktīvs Serbijas atbalstītājs Eiropas parlamentā Frans Bogovičs kungs. Es gribētu jūs ļoti sirsnīgi sveikt, premjerministras kundze. Es uh, sveicu gan jūs, Anna, gan arī jūs paudošo Annu, sveicu jūs uh, Eiropas parlamentā un sveicu jūs arī ar uh, to, ka pagājušas pirmās simts dienas jūs darbībā. Es varu tikai ļoti atzinīgi vērtēt jūsu uzrunu. Es domāju, ka tas ir vienīgais pareizais ceļš. Arī es runāšu par basketbola sacīkstēm. Apsveicu jūs ar izcīnītajām medaļām un arī mūsu spēlētāji bija izcili un arī serbu fani ļoti uh, uh, godīgi rīkojās un atbalstīja uh, arī mūs. Uh, kas jūsu skatījumā būtu nozīmīgs? Runāšu par demogrāfiju daudzi. Uh, izbrauc no uh, Serbijas, jūs arī bijāt ministra. Kā jūs uh, darbosieties un kā jūs darbosieties, lai Serbija nebūtu tikai centralizēta un lai reģionālā attīstība arī būtu veiksmīga? Paldies! Uh, of... Paldies! Ļoti daudz jautājumu, kas pierāda, ka visiem ir ārkārtīgi liela interese par Serbiju. Un tagad jums ir. Uh, ilgākais 12-15 minūtēs jāmēģina uz to visu atbildēt. First, I'll try to answer all, all of the questions. Paldies, es darīšu visu, lai eh, atbildētu uz visiem jautājumiem pēc labākās sirdsapziņas, un ja kādu no tiem piemirsīšu, lūdzu, neņemiet man to ļaunā. Jautājumi par eh, Serbijas attiecībām ar Krieviju un arī ar Ķīnu zināmā mērā. ministre Joksīmoviča patiešām regulāri e, iepazīstas arī ar uh, sabiedrībiskajām aptaujām, ar uh, to, ko pilsoņi domā, un ICC aptaujas pierāda, ka sērbu pilsoņi aizvien vairāk uzticas Eiropas Savienībai. Uh, un uh, kādreiz uh, tātad aptaujās 41% iedzīvotāji bija pro-eiropeisku noskaņot, un tagad šis skaitlis ir pieaudzis, un ļoti daudz atbalsta arī reformas, 49% atbalsta tās, un tas nemaz nav tik slikts rādītājs. Un pirmo reizi mēs arī apzināmies, ka cilvēki uh, saskata Eiropas Savienībā lielāko atbalstītāju un lielāko donoru. Un tas nozīmē, ka attieksme pret ES mainās un arī uztvere mainās. Mēs esam gatavi, un, protams, arī es esmu gatava darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai popularizētu iestāju Eiropas Savienībā, nevis tikai runājot par pirmsiestājas eh, palīdzību. Jādomā arī par infrastruktūras projektiem, ko atbalsta EIB, dažādiem attīstības projektiem un tā tālāk, un tā joprojām. Tas ir jādaudzina, protams. Un teikšu uh, pavisam godīgi Kad es sākumā redzēju, ka divas trešdaļas pilsoņu nav uh, par Eiropas Savienību, tad es domāju, ka nu kaut kas šeit ir aplami. Serbijas parlamentā 80%, apmēram 80% no deputātiem pārstāv dažādas politiskās partijas, citi ir pārstāvēti koalīcijā, eh, Serbijas progresīvā partija, kas ir proeiropeiski noskaņota, bet citas opozīcijas partijas arī atbalsta Eiropas Savienību. Un, protams, ir arī eh, nacionālisti, eh, labējie, kas ir mazākumā, kas nav, kas tātad ir eiroskeptiķi tad nevarētu teikt, ka divas trešdaļas no iedzīvotājiem ir pret Eiropas Savienību un savukārt 80% no politiskajām partijām atbalsta uh, Eiropas Savienību. Nu tā tad te kaut kas ir aprēķinos nogājis greizi. Es uzskatu, ka vismaz 49% no pilsoņiem ir par Eiropas Savienību un Eiropas Savienība patiešām tiek uzskatīta par lielāko donoru un atbalstītāju. Tālāk, at, attiecības ar Krieviju. Mēs neko neslēpjam. Mums uh, allaž ir bijušas uh, labas uh, attiecības ar Krieviju, tā bija kā tāda tradīcija jau izveidojusies, un mums ir arī sadarbība kultūras, uh, reliģiskajā jomā. Ir daudz pilsoņu Seferbijā, kas uzskata Krieviju par draugu, ņemot vērā 90. gados uh, izrādīto atbalstu, arī tad, kad bija uh, uh, šie NATO uzbrukumi un tā tālāk. Mēs arī esam atkarīgi no gāzes importiem no uh, Krievijas. Tādēļ mums ir šīs saiknes ar Krievijas federāciju, un tas nekādā veidā uh, nekavē mūsu pro-Eiropas uh, integrāciju. Jūsu valstīs arī ir um, vērojama šāda sadarbība tieši tādā pašā veidā. Kopš esmu kļuvusi par premjerministri, es varu secināt, ka uztvere ir kaut kas ļoti interesants. Jums, kā deputātiem, ir jārunā par faktiem, nevis balstoties uz uztveri un varbūt kaut kādiem viedokļiem. Un jo jūs apgalvojat, ka Serbija um, nu, tādā militārā plāksnē ir tuvāka Krievijai, es jums pateikšu sekojošo, jo tad, kad biju premjerministra un iepazinos ar šiem skaitļiem, es arī biju pārsteigta 2016. gadā. Serbijā bija 16 dažādas multinacionālas, dažādas ārvalstu militārās operācijas, mācības, divas ar ASV, divas ar Krieviju, divas ar citām Balkānu valstīm, divas operācijas, kurās piedalījās NATO miera partnerības ietvaros un viena ar Ungāriju. 2017. gadā Sērbija piedalījās 13 eh, dažādās militāro apmācību aktivitātēs. 15, es atvainojos sakrunātāji, 13 no tām NATO paspārnē un 7 divpusējas ar ASV, tikai 2 ar Krieviju. Lūk, tie ir skaitļi. Un skaitļi patiešām atšķiras no tā, ko domā cilvēki, bet mēs visi sakām, jā, Sērbija un Krievija, Sērbija un Krievija, nu lielie draugi, bet skaitļi patiešām pierāda faktus, nu nav tā, kā teica. Um, Čārls Tanoks, ka vajadzētu apšaubīt mūsu Eiroatlantisko integrāciju. Jāsaka, ka mēs vēlamies eiro integrāciju, nevis eiro atlantisko integrāciju. Mēs nevēlamies uh, iestāties NATO, mēs vēlamies saglabāt savu militāro neutralitāti. Un šie skaitļi arī ļoti labi pierāda, ka mēs esam militāri neitrāli. Un mēs pat esam arī ļoti aktīvi sadarbojušies ar NATO mieru uzturēšanas uh, partnerības ietvaros tika arī uzdots jautājums par uh, mazākumu tautībām. Tas ir ārkārtīgi aktuāli Serbijā, bet ir jāsaka, ka mēs esam patiešām ļoti daudz darījuši uh, arī pēc asiņainajiem 90. gadiem, lai cienītu visas minoritātes, kas dzīvo mūsu teritorijā. Mēs esam valsts, kurā dzīvo visvairāk etnisko un uh, nacionālo minoritāšu - 26 Mums ir arī īpaša uh, minoritāšu padomju institūcija, lai šo kopienu pārstāvi varētu piedalīties visos uh, politisko lēmumu procesos. Ir dažādas minoritāšu padomes, kas sadarbojas ar uh, valsts uh, padomi, un uh, man pagājuši Nedēļa bija arī ar šo Nacionālo minoritāšu padomes eh, direktoru tikšanās. 15 dažādās valodās Serbijā tiek runāts. Bērni var uh, iet skolā, mācīties savā dzimtajā valodā. Mums ir sešas oficiālās valodas atšķirīgos apgabalos, it sevišķi Vojvodinā tas ir uh, ļoti spilgti redzams. Un kas notiek Slovenijā? Slovenijā mēs esam draugi. Uh, Bet jāsaka, ka tur sērbus vispār neuzskata par nacionālu mazākumu tautību. Un mēs par šo jautājumu vispār e, izvairāmies runāt. Itāļi par to runā, Ungāri, jā, bet Sērbi nē. Un Sērbi īstenībā ir e, lielākā mazākuma tautība kopiena Slovenijā. Tādēļ lūdzu, saprotiet, mēs darām ļoti daudz, es ļoti lepojos. Uh, Ar mūsu panākumiem mēs uh, ievērojam gan cilvēku tiesības, gan arī uh, mazākumu tautību tiesības. Pensiju samazināšana, jā, tas ir jautājums, kas ir ļoti jūtīgs, vaigla kungs. Mēs no tā nevarējām izvairīties, jo pirms vēlēšanām jo pirms valdība 2012. un 2013. gadā sāka darboties, pensijas tika paceltas tādā līmenī, nu, ko mēs ar kādu mēs ilgi nevarējām dzīvot, jo tas, nu, tad mūs novestu vēl tuvāk uh, šim bankrota bezdibenim. Bez fiskālās konsolidācijas pasākumiem mēs neko nevarētu panākt. Mēs ar, arī pēc šiem pasākumu ieviešanas jau divreiz esam pacēluši pensijas. Uh, ne par lielām summām, bet, nu, savu iespēju robežās. Tagad tiek domāts arī par uh, pensiju palielināšanu un 13. decembrī mēs arī noslēgsim sarunas ar SVF. Es ceru, ka sestdien varēšu arī to pilsoņiem paziņot. Un pirmo reizi tad būs augstāks pensijas Serbijā nekā pirms krīzes, ja mēs varēsim šo pasākumu īstenot. Tagad pensijas ir patiešām stabilas. Tas ir ļoti svarīgi. Un arī algas algas veselības aprūpē strādājošajiem un arī um, izglītības nozarē strādājošiem pirmo reizi pēc nākamās algu pacelšanas, kas cerams uh, tiks izziņot sestdien, uh, šīs algas tātad būs augstākas nekā pirms krīzes un tās būs stabilas. Tagad daži vārdi par Kosovu un reģionālo sadarbību. Kosova mums ir ļoti nozīmīgs partneris, bet gribēju jums atgādināt, pirms četrā ar pus gadiem mēs pārakstījām Briseles vienošanos. Briseles vienošanās bija īstenībā nu, tāds ļoti liels cietais rieksts, arī no politiskā viedokļa raugoties. Pat tagad pēdējā prezidenta uh, Vučiča priekšvēlēšanu kampaņā labējie un tās augtie prodemokrātiskie kandidāti viņam pārmet, ka viņš ir pārakstījis Briseles vienošanos un tā teikt pārdevis Kosovu. Mēs esam īstenoši pašu svarīgāko, kas ir atrunāts uh, šajā dokumentā, bet pats uh, svarīgākais, kas būtu jāpiemina, arī ir serbu uh, Uh, minoritāšu pašvaldību izveidošana Kosovā. Jāsaka, ka Prīština nav īstenojusi Brīseles vienošanos. Un tagad uh, mums pieprasa, ko jūs darīsiet, jūs tur kaut ko bloķēsiet vai ar Interpolu sadarbosieties. Bet jāsaka, ka Priština nav pārakstījusi pašu svarīgāko, nav īstenojusi pašu svarīgāko šajā dokumentā. Uh, Un ir, protams, bijuši daudzi dialogi par Kosovu. Mēs vēlamies uh, būt uh, tādi atbildības pilni, un es ceru, ka līdz gada beigām beidzot varēsim izkop šo dialogu, uh, uzaicinot pie saruna galda visas parlamentā pārstāvētās politiskās partijas, uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, uh, reliģiskās organizācijas, mēdījus lai viņi mums pateiktu, kā tad izturēties, ko darīt, eh, kādu virzienu izvēlēties eh, Kosovas nākotnes sakarā. Un mm, ir jāapzinās arī, kādas būs sekas vienalga tam, kādu lēmumu mēs, pie, vienalga nestoties to, kādas lēmumus mēs pieņemsim. Kolēģi, bet ir patiešām jāapzinās, ka Serbija ir atbi izturējusies ļoti atbildīgi un Barsirdīgi sakot, Priština nē. Tālāk Repu, Republika Serbska un reģionālā stabilitāte. Mēs vienmēr esam teikusi, ka mēs garantējam Daytonas nolīguma ievērošanu. Bosnija un Hercegovina ir mums nepieciešama. Protams, kā Republika Serbska mums ir ļoti ciešas saiknes bet tas nenozīmē, ka mēs neatbalstām Bosniju Hercegovinu kā vienu nedalām valsti tās pašreizējā formā. Prezidents Vučečs savā pirmajā vizītē devās tieši uz Sarajevu un uh, gada beigās mums būs arī kopīgā valdības sēde ar Bosnijas Hercegovinas valdību, un mēs esam pilnībā atvērti ar viņiem sadarboties ar visiem politiķiem. Uh, ar visām partijām, un es gribētu teikt, ka Serbija pat tiešām garantē Daytonas, ir tāda kā Daytonas līguma sargātāja. Ko nozīmē Serbijas virzība uz Eiropas Savienību? Vai šis ceļš eh, tātad jau ir neatgriezenisks? Es uzskatu, ka jā, bet es nevaru jums tagad neko pateikt, nekāds, nu, neko prognozēt. Uh, Nu, reģionālā stabilitāte ir visai trausla un visu laiku parādās jaunas problēmas. Un arī Nasir Oriča gadījums. Lūk, tas viss iedragā ļoti dziļi reģionālo stabilitāti. Mēs esam ārkārtīgi vīlušies un uh, sarūktināti. Nu, īsnībā pat te nevarētu uh, Eh, atrast vainīgos. Kuram mēs tad uzvelsim vainu par serbu civiliedzīvotāju nogalināšanu Bosnijā? Nu, tas nebija Nasirs Orīčs, mēs viņu kā nevaram vainot, bet ko tad mēs vainosim? Bet tas viss nāk par ļaunu reģionālajai stabilitātei. Mēs esam gatavi veist sarunas, mēs esam gatavi iesaistīties dialogā, bet lūdzu, Būsim arī objektīvāki. Un ir jāpasaka, kur, kurš tad ir šeit jāvaino? Kuram ir jāuzņems atbildība? Tik uzdots arī jautājums par uh, sodītiem uh, tiesas uh, kara noziedzniekiem. Tie ir cilvēki, kas, kuru lietas tika izskatītas Hāgā. Uh, Eh, vai nu Serbija panāca to, ka viņi tur nonāca, vai kāda cita valsts. Šie cilvēki tika pratināti, viņi tika apcietināti, pēc tam viņi tika izlaist no cietuma un viņi uh, atgriezās Serbijā. Nu, viņi nav nekādi valdības konsultanti, viņi nav pārstāvēti valdībā. Tagad viņi ir, eh, nu, savu cietumu sodu izcietuši un viņi ir brīvi cilvēki. Reģionā ir arī citas valstis, kur uh, kara noziedznieki ir valdībā. Viņiem ir uh, oficiāli amati. Ko tad darīt ar šiem ļaudīm? Viņi bija cietumā, viņi bija ieslodzīti, un tagad viņi ir uh, atgriezušies, bet viņi nav, neieņem nekādus sabiedriskus amatus. Bet reģionā situācija nav pilnīgi viendabīga, un, protams, tas arī apdraud reģionālo stabilitāti. Bet es esmu apņēmības pilna sadarboties ar visiem, lai šos asumus varētu nogludināt. Man ir vēl laiks, pietiekami laika atbildēt par enerģiju un uh, vidas politiku. Igor Šoltes uzdev šos jautājumus. Gribēju pateikt, ka jaunā valdība ir proeiropeiski noskaņota. Eiropas Savienība ir mūsu programmas augšgalā, ir arī izveidotas pat divas jaunas ministrijas. Viena ir Eiropas integrācijas ministrija, kuru vada Joksimovičas kundze, un otra ir vides aizsardzības ministrija. Pirms tam tā atradās veselī, lauksaimniecības ministrijas paspārnē. Un, protams, um, vides jautājumi uh, mūsu uh, sarunu nodaļās, iestājas sarunu nodaļās ir tāda ļoti sarežģīta un grūta, un tieši tādēļ arī izveidojām īpaši tam veltīt ministriju. Runājot par enerģētiku, mēs esam uzsākuši daudzus atjaunīgo energoavotu projektus, vēlamies panākt arī uh, energoavotu diversifikāciju. Uh, un tieši šī iemesla dēļ gāzes starpsavienojums starp Bulgāriju un Serbiju ir tik eh, vērienīgs projekts, jo pateicoties tam ir eh, iespējams arī gāzi saņemt no citiem avotiem. Un pagājušajā nedēļā es arī tikos ar enerģētikas ministru, lai par to apspriestos. Es centos, cik nu vien iespējams, atbildēt. Vai, nu vēl viens jautājums. Pētnieciskā žurnālistika. Es eh, gribu būt patiešām atklāta Un, lai teiktu skaidru un gaišu, es, eh, protams, sarunājos ar žurnālistiem, ar pilsonisko sabiedrību un teikšu jums to pašu, ko esmu teikusi jums. Es nesaprotu, par ko tad šeit uh, ir uztraukums. Vai tad Serbijā trūkst eh, pētnieciskās žurnālistikas? Uh, Jā, varbūt ir par maz šādu tendenču, bet eh, ne jau valdības vainas dēļ, tādēļ, ka ir pārāk maz objektīvu žurnālistu, vai nu ir tādi ļoti um, valdības lavinoši žurnālisti, vai arī tādi, kas valdību tikai ķengā, nu, ka tāda vidusceļa un objektīva žurnālisma gandrīz nav žurnālistikas. Nu, un ir jāizmanto, protams, fakti. Jā, ir arī žurnālisti, kas strādā ar faktiem. Ja mēs runājam par iknedēļas izdevumiem, nu tie visi ir pret valdību un pret uh, prezidentu. Ikdienas izdevuma dienas avīzes ir vismaz trīs uh, avīzes, kas iznāk katru dienu. Divas ir pilnīgi noskaņotas pret valdību un viena, nu, vairāk vai mazāk ir objektīva. Un ir arī tāds interesants vietējo mediju piemērs Vraņska Novie. Pirms desmit dienām e, šīs mēdīs tika slēgts valdības atbalsta dēļ, kā viņi kritizē valdību, viņiem nebija līdzekļu un nācās redakciju slēgt. Es uh, patiešām sazinājos ar kultūras un informācijas ministriju un vaicāju, kas tur īsti noticis. Uh, Kas ir noticis ar šo izdevniecību? Labi, viņi kritizē valdību, tā, tā jau viņi drīkst darīt, un 2017. gadā Ir neatkarīga komisija uh, kultūras ministrijā, kas visu to lietu izpētīja, un šie cilvēki no valdības saviem projektiem saņēma vairāk naudas nekā no 2008. līdz 2012. gadam kopā. 2017. gadā vien viņi saņēma vairāk finansējumu nekā piecu gadu laikā pirms tam. Un es teikšu, nu nerunāsim tagad par to, ko mēs katrs domājam, ka, kādi ir mūsu uzskati, pieturēsimies pie faktiem. Kad es šos datus viņiem piedāvāju izskatīšanai, tad opozīcija man teica, jā, bet citi saņēma vēl vairāk. Sākumā mums pārmet, ka viņi nesaņem finansējumu un tādēļ viņiem nācās slēgt izdevniecību. Nē, 17. gadā viņi saņēma daudz vairāk finansējumu nekā no 2008. līdz 2012. gadam, piecu gadu mm, laikā. Es patiešām esmu gatava par šo jautājumu runāt, esmu gatava uh, uzklausīt ieteikumus, lai saprastu, ko darīt lietas labā. Paldies! Paldies, premjerministrs Kundze! Prime Minister, thank you for answering all. Liels paldies, ka atbildējāt uz visiem šiem jautājumiem ļoti atklātā, godīgā veidā. Un mums tas ir kaut kas ļoti īpašs, kad uh, kāda ārā valsts ierodas mūsu komitejā, tā bija jūsu vēlme ierasties pie mums, mēs ar prieku jūs uzņēmāt, eh, piekrītam jūsu Eiropas integrācijas procesam. Novēlam jums veiksmi. Šovakar ir paredzēts eh, arī pasākums, kuru rīko Vojavodinas autonomā province. Un katrā gadījumā mēs atbalstīsim Serbijas eh, pro-eiropisko integrāciju. Veiksmi jums! Paldies!